Let's start, colleagues. Uh, the next point on the agenda is the presentation of the annual... Kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir 2017. Uh, uh, gada uh, ziņojuma prezentācija Eiropas datu aizsardzības uzraugs Giovanni Buttarelli. Sirsnīgi sveicam, Buttarelli kungs, jūs mūsu vidū. Uh, Šis ir um, pirmais um, ikgadējais ziņojums par 2017. gadu, ko mums prezentēts pašreizējais Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Kā mēs uh, zinām, uh, šīs uzraugs um, ir atbildīgs mūsu komitejas priekšā, un viņš sniedz mums uh, konsultācijas attiecībā uz datu aizsardzības jautājumiem, piemēram, uh, savietojamība, digitālā satura direktīva un e-privātums. Mēs arī zinām, ka EDPS gatavojas iesniegt Eiropas datu aizsardzības valdes sekretariātam EDPB, eh, e jeb bijušai 29. panta darba grupai, maijā uh, eh, uh, eh, GDPR, un Butarelī kungs mums izskaidros uh, dažādus šī jautājuma aspektus savā prezentācijā. Viņam ir atvēlētas 15 minūtes sākuma runai. Good morning, everybody. Thank you, Madam Chair. Labrīt visiem! Lielas paldies, priekšādātājs kundze, par uh, šo ievadu. Godāmie deputāti, es vēlētos norādīt, ka es uh, esmu ļoti pagodināts jūs iepazīstināt ar 2017. gada uh, ziņojumu. Tas ir mūsu 14. gada ziņojums un ja, īsnībā tās ir laikmeta beigas. Tad, kad es eh, ieradīšos pie jums, lai prezentētu 2018. gada ziņojumu, es jums eh, stāstīšu ne tikai par EDPS, bet arī par Eiropas datu aizsardzības padomas sekretariāta darbu. Mēs esam veltījuši ļoti daudz enerģijas, lai nodrošinātu, ka šī jaunā Eiropas Savienības iestādē eh, valde jau no pirmās dienas varētu sniegt augstvērtīgus pakāpojumus privātpersonām un iestādēm. Mums ir jānodrošina konsekvents mehānisms, tāpat arī mums ir jānodrošina koleģialitātei starp valdes biedriem. Mēs vēlamies risināt pārobežu jautājumus, tāpat arī vēlamies sniegt praktisku palīdzību kontrolētājiem. Protams, ka būs arī sankcijas, bet tās ataino kultūras atšķirības starp 28 regulātoriem, kas sēž pie galda. Mums vajadzētu arvien vairāk runāt vienā balsī, jo īpaši ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību attiecībā uz um, konkrētu personas datu izmantošanu tiešsaistē, lai veiktu ma manipulācijas vai uh, cita veida pārkāpumus. Uh, Mums ir jādomā arī par digitālais vairs reformām, kas tiek pabeigtas. Mums ir mm, jādomā par to, kā parlamentā pieņemtie noteikumi tiks piemēroti šajā pirmajā interneta lietotāju paudzē. Mums vajadzētu, protams, saprast, ka šeit varbūt ir runa par klišajām, taču uh, eh, ASV um, mm, mm, administrācijai ir būtisks izmērs. Mēs uh, esam sapratuši, ka mazākas institūcijas var sniegt vadlīnijas, savukārt lielākām institūcijām ir budžets, resursi, un tās var pieņemt dažādus riska pārvaldības instrumentus. Mēs eh, pēdējo gadu laikā esam mēģinājuši panākt, eh, lai mūsu sistēma būtu pēc iespējas izturīgākā. Pirms eh, dažiem gadiem mēs runājām, ka ir vajadzīgas diskusijas par ētiku, lai paskatītos, kā attīstās tehnoloģijas, kas ir balstītas uz datiem. Ir jādomā par aizsardzības instrumentiem, ne tikai par birokrātiju. Tam ir jābūt visefektīvākajam veidam, kā nodrošināt datu aizsardzību. Mēs arī uzskatām, ka Vispārējā datu aizsardzības regula ir ļoti svarīga, bet ar to nepietiek. Mums ir jāatcerās, ka tirgus ir koncentrēts un uh, lielie tehnoloģiskie giganti kļūst ar vien spēcīgāki. Mēs uh, redzam, ka notiek arī uh, slēpta izsekošana, un to pierāda uh, nesenā Kembridžas uh, analītiskā lieta, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga regulējoša rīcība. Tieši tāpēc es priecājos par uh, Lība komitejas un Anna, Annas Gomešas aicinājumu nodrošināt visaptverošu pieju jūsu rezolūcijā par lielapjomu datiem un datu aizsardzību, kas tika pieņemta pagājuši gadu. Tātad šeit ir runa par datu aizsardzību, tas tā ir politiskās darba kārtības prioritāte. Ir jānodrošina, lai tā arī paliktu. Parlaments šeit ir ļoti nozīmīgs, un tieši tā arī tam vajadzētu būt mana loma sadarbojoties ar manu kolēģi Vojčeku Vivoraškī, kas atrodas klausītāju vidū, ir sniegt profesionāls padoms institūcijām. Mums ir jārīkojas balstoties uz tiesas lūgumu, um, tātad sadarbojoties ar Eiropas tiesu. Uh, Mēs vēlamies nodrošināt sinerģiju attiecībā uz vispārējo datu aizsardzības regulu. Mēs eh, domājam par to, kādi varētu būt valdes darba rezultāti. Ar valdi mēs arī visu laiku lojāli sadarbojamies. Es saprotu, ka Eiropas parlaments gaida no mums ātras tehniskas zināšanas, jo īpaši uh, ja datu aizsardzību skār um, dažādas lietotnes vai jaunas tehnoloģijas. Kā jau es minēju, šeit ir runa par datu aizsardzību Eiropā, un šodien jūs redzēsiet, kā sadarbojas starptautiskā konference attiecībā uz uh, privātumu un datu aizsardzību pasaulē. Šī konference tiks organizēta šeit, parlamentā, no 22. līdz 25. oktobrim. Tātad tiks runāts par privātumu un datu aizsardzību. Mēs nemēģinam šeit konkurēt savā starpā, bet vēlamies sadarboties, lai nodrošinātu plašāku um, palīdzību viens otram. Mums ir jādomā arī par to, ka cilvēkus interesē šie jautājumi. Mums ir Jādomā arī par digitālo ētiku, tiks uzaicināti politiķi un uh, lektori no visas pasaules. Es vēlētos, lai jūs ņemat vērā šo platformu un izmantojat to tālākam redzējumam. Tas ir veids, kā mēs varētu konsolidēt uh, panāktos rezultātus. Pagājuši gadu kopā ar jums un ar padomu mēs sākām strādāt pie digitālā satura direktīvas priekšlikuma. Šeit, eh, protams, pastāv risks, ka vispārēj datu aizsardzības regula tiks pavaināta. Mēs eh, vēlamies virzīt uz priekšu šādu iniciatīvu. Kā jau tika norādīts, mums ir jāizvairās no datu eh, plūsmu trūkumiem. Datu plūsmas ir ārkārtīgi svarīgas bet tās ir jānodrošina ar vajadzīgajiem rīkiem. Vakar vakarā mēs publiskojām atzinumu par datu aizsardzību un manipulācijām tiešsaistē. Kāpēc? Datu aizsardzības kopienā ar vien risinās senās debates par viltus ziņām, um, naidīgiem izteikumiem, um, mikrotargetingu. Tātad šeit ir runa par uzbrukumiem cilvēkiem, kas e, notiek bezatbildīgi un e, izriet no tā, kā katru dienu tiek izsekota cilvēku rīcība tiešsaistē. Es e, ceru, ka mums izdosies panākt vairāk, lai apstādinātu šādas manipulācijas tiešsaistē. Pirms desmit gadiem globālā finanšu sistēma būtībā sabruka, jo uh, tika pieņemti miljoniem mikro lēmumu šajā sistēmā, ko neviens vairs nespēja saprast. Domāju, ka pašlaik mēs pietuvojamies um, līdzīgam um, karstajam punktam attiecībā uz uh, digitālajām sistēmām. Un jo īpaši tas ir saistāms ar dažādām vēlēšanām pasaulē, un nākamgad ir paredzētas arī Eiropas parlamenta vēlēšanas mums vajadzētu arvien vairāk uh, strādāt pie 45 2001 regulas īstenošanas. Tāpat kā jūs, arī es domāju par to, ka Eiropai vajadzētu būt vadošajai pasaulē šajā jomā, un tieši tāpēc šie tiesību akti ir jāpiemēro. Tāpat kā jūs, es arī ļoti augstu vērtēju to, ka mm, vispārējā datu aizsardzības regula ir jāpiemēro visās Eiropas institūcijās un iestādēs, jo īpaši tās iestādes, kas darbojas bijušā trešā pīlāra ietvēros tātad tiesība aizsardzība un sadarbība. Mēs eh, atbalstām ideju, ka eh, tiesība akti ir jāpiemēro vienlīdzīgi pilnīgi visiem, jo īpaši ir runa par iestādēm un institūcijām. Uzskatu, kā mēs varētu visu to izpildīt, ievērojot ļoti augstus standārtus. Uh, Un tāpat arī ir jānodrošina, lai datu subjektiem šī rīcība būtu paredzama. Arī Eiropols mēģina tikt galā ar saviem jaunajiem uzdevumiem. Mēs esam jau panākuši, ka aģentūra iesaistīsies arī integrēto datu pārvaldības vadlīniju izstrādē, kas ļaus mums strādāt arī pie datu bāžu jautājumiem. Te ir runa par datu saglabāšanu un citiem jautājumiem attiecībā uz analītiskiem produktiem. Mēs līdz ar to domāju esam uz pareizā ceļa. Noslēgumā es vēlētos paust pateicību parlamentam. Parlaments ir uzņēmies ļoti augstu atbildību par datu aizsardzību. Jūs esat šeit noslēguši mm, veselu nodaļu vēsturē. Vairāk nekā simts valstis ir guvušas iedvesmu no Eiropas pieejas attiecībā uz uh, informācijas ierobežošanu par uh, cilvēku ikdienas dzīvi. Uh, Mums vēl ir atlicis apmēram gads līdz eh, nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs esam jūsu rīcībā, esam gatavi jums palīdzēt pabeigt šo darbu. Mēs ļoti labi apzināmies, kādi punkti vēl ir jāidentificē un jānoskaidro attiecībā uz e-privātumu un regulu 45.6.2001. Eiropā un arī pasaulē ir arvien plašāka interese par e-paziņojumiem. Mēs uzskatām, ka mēs nevaram novērtēt par zēmu pilnīgu atbilstību. Vairāki līderi jau ir norādījuši, ka viņi vēlas vairs nedarboties Eiropas parlamentā, un mēs vēlētos jau īpaši pateikties šiem individiem. Tims Beners Lī, interneta izveidotājs, pagājušajā nedēļā norādīja par digitālās pasaules pašreizējo situāciju. Vajadzētu pievērst uzmanību e, tam, ka dati ir labklājības pamats visiem. Otrakārt, mēs nevaram ļaut risinājums rast tikai lielajām platformām. Uh, Tas nebūs godīgi attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem. Tāpat arī tas nebūs godīgi attiecībā uz Eiropas iedzīvotājiem. Tas nebūs godīgi arī attiecībā uz tehniskajiem gigantiem. Un tāpat ir vajadzīga arī sabiedrības atbildība par a, tīrgu regulēšanu jūsu darbs ir iegūt šo mandātu no Eiropas pilsoņiem. Es vēlētos jums pateikties par uzmanību un esmu gatavs arī atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Lielas paldies, Botarelli kungs! Ļoti visaptvaroša runa. Un, nu, lūk, lūk, ikgadējais ziņojums tālāk došu vārdu deputātiem. Pirmā runās Kjēnges kundze. Grācie. Paldies. Arī es gribētu pateikties Butarellī kungam par sniegto informāciju. Izteikšos ļoti īsi. Pēdējā laika aktuālākais jautājums, kā jūs runājat arī par to, tā tad ir uh, datu aizsardzība, vispārējā datu aizsardzība. Un paldies, ka novērtēju to arī jūs un gribētu pastāstīt, atsaukties uz Cambridge analīti, uh, analītisko darbu Tur ir datu pārkāpums uh, noticis un uh, nav bijusi pietiekama caurskatāmība attiecībā uz personas datu aizsardzību, bet vēl smagāk situācija saistībā ar vēlēšanām ir tā, ka tur uh, tiek apdraudēta arī daudz valstu demokrātija. sekojot um, pēdējā laika notikumiem, naida runā, um, viltus ziņas, ko mēs varam uh, darīt uh, šajā gadījumā, ņemot vērā arī Cambridge Analytica lietu. The second person is Mr. Diaz de Mera. Es nākamais runātājs Diaz de Mera. Muchas gracias, señor Butarelli. Muchas gracias. Lielas paldies, Butarelli kungs. Paldies par jūsu prezentāciju. vakar redzējām jūs no tāluma. Sofijā. Jūs mūs laikam neredzējāt, bet Pirovskij kungs bija klāt, un viņš jūs tagad arī esat šeit klāt. Esmu nobežījies par jūsu pozitīvā vērtējumu otro daļu, kad jūs runājāt par datu aizsardzību Eiropolā. Jūs teicāt, ka virzāmies uz priekšu, pareizajā virzienā, tas ir viens, bet man rada viena cita lieta mm, satraukumu. Vēlos, lai jūs par to parunājat sīkāk. Jūs runājāt par datiem, par datu uzglabāšanas laiku un jautājumiem, kas saistīti ar datu analīzi. Es jāsaka, šīs nianses skatu kā vājās vietas un gribētu dzirdēt no jums vairāk informācijas par to. Lielas paldies, Augustīna! Tālāk nākamais runātājs Lopes Agilārs lūdzu. Gracias. Liels paldies. Godātais būtu Relī kungs, paldies jums par darbu. Šobrīd ir tāds pārdomu laiks attiecībā uz, nes, īpaši ņemot vērā nesenos skandālus, kas ietekmē mūsu nu, konstitucionālas demokrātijas juridisko sirdsapziņu eh, organizācijās, kuru darbs balstās uz pamatiesību ievērošanu. Ir skaidrs, ka monopoli un visas šīs lielās megakorporācijas, šie interneta giganti, ja tā to varam saukt, šobrīd no, no, atņem jebkādas garantijas, kurām līdz šim ticējām pamatiesību jomā, piemēram, privātuma ziņā, personas datu aizsardzības, konfidencialitātes jomā. No nu, jums vēlētos dzirdēt lūko. Cik lielā mērā varam paredzēt, ka datu aizsardzības regula ieviesīs spēcīgākas tiesības arī, nu, piemēram, dažāda veida kļūmi labojumiem un uh, piekrišanas atteikšanai izmantot datus. Šīs tiesības, protams, būs vēl tālāk jāspēcina, jāpārskata, laikam ejot uz priekšu, pavisam tuvā nākotnē, lai aizsargātu pamattiesības. Tās jāsaka šobrīd ļoti pakļautas riskam dažādu manipulāciju rezultātā no nevalstiskiem spēlētājiem, no, no nevalstisku spēlētāju puses, no šīm lielajām tehnoloģiju kompānijām, kas nepakļaujas iestāžu kontrolē. Dažāda veida izmeklēšanas institūcijām un tam līdzīgi. Un mans jautājums saistīts ar faktu, ka pastāvīgā geogrāfiskā atrašanās vieta iedzīvotājiem un neierobežotais datu uzkrāšanas apjoms, kas saistīts ar šādu cilvēku privātumu lielajos datos. Šos datus un regulējumu attiecībā uz piekļūtiem to šobrīd nu, padara par novecojušu. Šīs procedūras novecojušas. Paldies, nākamā runātāja Anna Gomeša, lūdzu. Paldies, Botarelli kungs, paldies, ka ieradāties. Redzu, ka jūs nejūtaties šodien tik labi, tāpēc jau augstāk vērtēju jūsu um, centienus tomēr ierasties pie mums. Paldies arī par to, ko teicāt par šī parlamenta lomu. Domāju, mēs to vērtējam ļoti augstu, un šī sadarbība ar jums un jūsu dienestiem ir bijusi svarīga mūsu darbā. Gribu jums vaicāt, vai jūsuprāt, GDPR, jeb vispārīgā datu aizsardzības regula, patiešām ir īstenojama arī MVU vidē? Sisko izpildirektors nesen bija šeit parlamentā un teica, ka lielās korporācijas tam ir gatavas, bet jautājums tad ir par MVU. Kā jūsuprāt šī situācija izskatās? Un tālāk piekrīt arī bažām, ko pauda Cecila Kjenge attiecībā uz šo Cambridge Analytica lietu un skandālu. Kādu padomu jūs dotu mums un valdībām un iestādēm šai gadījumā, kā rīkoties, lai tas tā neatkārtotos? Nu, protams, ka šai jomā piedzīvojam, ka personas dati ir tā, nu, jaunā nafta burtiski daudziem. Redzam, cik lielā mērā notikuma attīstās šeit, tas saistīts arī ar kriptovalūtu attīstību. Un tā rezultātā, protams, atkal tiek finansēts tālāk kriminālas organizācijas. Redzam arī, ka mākslīgais intelekts ir parādība, kas pieņemas apjomos. Um, ir arī visi šie droni, jeb bezpilotu lidmašīnas, kas tiek izmantotas, lai mētiecīgi, piemēram, nu, nogalinātu kādu un tā tālāk paudzēs jau attiecas um, šī lieta, un nu pat dzirdējām arī par pirmo bezšofera automašīnas negadījumā cietušo nogalināto mm, kājām gājēju. Nu, izaicinājumi ir milzīgi. Un te nu nonāk pie savu pēdējā jautājuma. Nacionālo datu aizsardzības regulātoru loma un to sadarbība ar jūsu iestādi. Manā valstī, Portugālē, mums ir ļoti kompetenta un augsti kvalificēta Nacionālā komiteja datu aizsardzībai. Manuprāt, tā sagatavo ļoti labus atzinumus valdībai, reizēm tie tiek ņemt vērā, reizēm ne. Bet ir arī tāda, nu, perversa situācija, kas liecina, ka ka šāda komiteja nereti var tikt arī instrumentalizēta no valdības puses, ja valdība vēlas, nu, piemēram, piesakt skandāls, tā kā tas, piemēram, saistīts ar šīm zelta vīzām un tam līdzīgi. Te runājam par šo ārlietu ministru, kas arī apsūdzēts. Es kā deputāte nu, ne jau tāpēc, ka vēlos šo sarakstu publiskot, vienkārši savai informācijai vēlos šādu sarakstu saņemt, bet minētais ministrs tagad jau ir Um, iesūdzēts tiesā, citi ministri tāpat, un viņš izmantoja Nacionālo datu aizsardzības komiteju atzinumu kā izbildinājumu perversā kārtā, sakot, ka lūk, tāpēc šie dati nevar tikt sniegti man, šis saraksts nevar tikt. Es prasīju tikai sarakstu ar vārdiem uzvārdiem kuriem šīs zelta vīzas tikušas piešķirtas, zinot, ka tur noteikti būs daudz korumpētu noziedznieku no visas pasaules. Nu, bet vai tad tas nav absurdi? Uh, ja datu aizsardzības komitejas tā vietā, lai pildītu savus darbus, darbu, respektīvi e, šajā gadījumā faktiski vēršas pret deputātu prasībām. Tādējādi neļauj vērsties pret sistēmu, kas ir korumpēta. Es rakstiski šo jautājumu ar attiecīgiem dokumentiem sagatavošu un iesūtīšu jums nenoliedzami. Paldies, nākamā runātāja Sīpeles kundze. Paldies! Paldies, Butarēlī, kungs, par to, ka esat ieradies pie mums un ka mm, sniedzāt mums prezentāciju. Paldies arī par darbu iepriekšējos gados. Šķiet, jūs jau minējāt, ka mēs dzīvojam sarežģītos laikos Kad mēs sākām darbu pirms daudziem gadiem pie datu aizsardzības, mēs runājām, nu, faktiski par izdrukām, par drukātu materiālu, kas būtu jāaizsargā pāris telefonu sarunām, nu, varbūt dažiem ēpastiem, bet tagad tehnoloģijas ir attīstījušās tik ārkārtīgi strauji, tās turpina atrēties, nu, jau mums ir lietu internets, internets, šīs sasaistītās lietas, un viss, kas ir ap mums, ir saistīts ar tehnoloģijām. Un e, visas šīs tehnoloģijas vāc datus par mums. Nezinu, drīz jau galdi un drēbes un leduskapi un televiz televīzija vāks datus par mums, ja pieļausim to. Viņi varēs vākt informāciju par mums. Un tāpēc kļūs ar katru brīdi ar vien svarīgāk pārliecināties, ka mums ir spēcīgi datu aizsardzības noteikumi. Tā ir pašā laikā, tieši tā kā jūs to arī minējāt, mums ir vajadzīgs arī papildus regulējums un attiecīgs regulējošas darbības papildus tehnoloģijām, kas attīstās ar vien straujāk, ir vēl viens izaicinājums mūsu priekšā. Un tas, šķiet, tūs jau, to jūs jau minējāt, ir tas, ka mēs arvien vairāk sastopamies ar iespēju, ka beigu beigās tikai pavisam neliels uzņēmumu skaits varēs kontrolēt visus šos datus kopumā, kas tiek savākti. Uh, Tādējādi radīsies iespēja ne tik vien manipulēt ar eh, politisko domu, bet mēs jau esam piedzīvojuši situāciju, kur viens otrs saka, lūk, ar visiem šiem datiem, kas ir pieejami, un ja tie tagad pēkšņi nonāktu pāris spēlētāju rokās, tad šī viedā dzīvošana varētu novest pie tādas situācijas, kur faktiski mēs vairs nevaram nodrošināt nekādu pašnoteikšanos, jo ar mums manipulēs un mūs ietekmēs nemitīgi pamatoties uz šiem datiem. To visu paturot prātā, tāpēc vēlos uzdot divus, trīs jautājumus. Pirmais. GDPR ir vispārīgā datu aizsardzības regula. Tā stāsies spēkā mājā, tas ir jau pavisam drīz, bet man radies iespējas, varbūt jūs varat man pārliecināt par pretējo, ka ne visi ir gatavi to piemērot strādāt ar jauniem notikumiem. Es tāpat gribu zināt arī, kāds ir jūsu viedoklis um, šai ziņā, vai dalība valstīs ir pietiekami kvalificēta personāla, kas varētu atbalstīt datu aizsardzības iestāžu darbu. Par e-privātumu runājot, mums vēl nav oficiāls nostājas no padomas, bet dzirdam bažas raisošas mm, ziņas, respektīvi, ka viena otra dalība valsts un mm, dalībnieki vēlas vēl tālāk sašķidrināt, vājināt to, kas jau iekļauts sākotnēji komisijas priekšlikumā, nemaz nerunājot par to ambiciozo pozīciju, ko vēlas panākt parlaments. Un, ja runājam par regulējošu darbību, nu tad domāju, ka šeit mēs strādājam nedaudz pie konkurences tiesību aktiem, pie nodokļu tiesību aktiem šai ziņā, vai ir vēl kādi jautājumi, kas ir jums prātā, kas saistīti ar šo darbu un kas varbūt nav jūs tieši atbildībā, bet kas būtu ar to saistīts. Un tagad dzirdam baumas, ka lielās interneta kompānijas eh, tām būtu jāmaksā nodokļi 2-3% apmērā, bet nu, tā sanāk. Bet maniem pilsoņiem tas šķiet vienkārši smieklīgi. Ja man pilsoņi maksātu šādas nodokļu summas, tad es nezinu, kāpēc tad ir vajadzīgi vēl īpaši nodokļi interneta uzņēmumiem. Nu, vienkārši gribēju to pavaicāt. Un vēl viena lieta. Šķiet, pirms pāris nedēļām arī jau dzirdējām viedokļu apmaiņu par privātuma vairogu. Un varbūt pa šo brīdi ir nu, gūta kāda papildus informācija, jeb jums ir kāds viedoklis par to, kā šī lieta risinās uz priekšu, jeb jautājumi tiek skatīti joprojām vienu un tie paši. Liels paldies, un pēdējā runātāja Ernsta Skundze lūdzu. Paldies! Vienmēr priecājos, kad jūs ieradoties pie mums, Botarelī kungs, un ne tikai tāpēc, ka jūs esat šeit, bet gan arī tāpēc, ka jūs patiešām pārstāvat tādu progresīvu politiku šai ziņā. Nu, tas izklausās tā globāli, bet tā tas tiešām arī ir. Tiešām eh, reizēm ir svarīgi, lai mēs panākam kaut ko ļoti pozitīvu no Eiropas Savienību, un datu aizsardzība ir pilnīgi noteikti viena šāda pozitīva lieta. Par to arī iestājāmies, un uh, pirms pāris mēnešiem biju Bulgārijā, un tur pat tika runāts pat par eh, tādu kā re, revolūciju, ja mēs runājam par GDPR īstenošanu, tas ir milzīgs, apjomīgs darbs, jā, un daudz ir arī teikuši, gan uzņēmumi, es nezinu, šķiet arī Vācijā, viņi saka, jā, te ir, būs diezgan problemātiski šo regulu piemērot. Mēs nezinām, kā mums tas izdosies, nu, īpaši, ja tad tāds mazāks uzņēmums eh, ar to mēģina tikt galā. Tad kāds jū, kā jūs, prot, tas viss izskatās? Kāda ir pašreizējā situācija? Tas var būt liederīgi. Otrs jautājums. Jūs pavisam pamatot teicāt, ka Eiropas līmenī ir vajadzīgas kvalitatīva datu aizsardzība nenoliedzama, un te mēs nevaram visu prasīt tikai no uzņēmumiem un no privātās sfēras, un tāpat laikā valstu līmenī dalību valstīs nē. Ne un Eiropas līmenī arī uz šīm lietām neskatīties, nu, nu vai vismaz pievērt nedaudz acis uz to visu. Es domāju, ka tā nedrīkst. Un jūs jau arī sakāt, lūk, ka Eiropas uh, līmenī arī nepieciešama tieši tāda pati skaidra un gaiša datu aizsardzība augstā līmenī. Nu, lūk, un te nu nāk šis burvārdiņš Eiropols. Viņš nu jau mēnešiem, kā jūs zināt, tiek skatīt šis jautājums. Mēs strādājam pie regulējuma, nu nezinu, tas, ka tāds svētais grāls gandrīz, ka tagad atrasinās visu ar šiem līdzekļiem. Jo, protams, ka šī datu regula jāizseno visur, to starp arī iestādēs un visās struktūrās. Kā jūs vērtējat šo darbu, šo aspektu? ko varbūt, ka, kas, kā varbūt vēl trūks šai ziņā, lai mēs varētu iet pareizajā virzienā, jo, nu, šobrīd padomu vienu otru lietu bloķē. Un tad vēl viens jautājums. Jūs runājāt eh, par priekšlikumu par leks generālis un leks speciālis. Tātad, nu jā, ja mēs izējam uz šādu pieeju, tad ir jā, jābūt skaidrai attiecībā, attiecībām starp šiem abiem tiesību aktiem. Kā tad uh, varam eh, saskaņot šīs abas puses. Kā tās viena pret otru attieksies, nu tā, lai varētu vispār izmantot šādu sistēmu, tāds jautājums. Būtu ļoti jauki, ja jūs tad varētu, nu, paust savus apsvērumus par šādu tiesību aktu eh, struktūrēšanas sistēmu. Lies paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk, Botarelī kungs došu jums vārdu, lai jūs varat, varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā Kiengas kundzei atbildēšu. Tā nav sakritība, ka šogad pēc visa mūsu smagi paveiktā darba beidzot mums izdevās šīs pašas uh, zāles uh, tepat tuvumā noturēt diskusijas par jauno tehnoloģiju iespējām. Mēs uzskatām, ka datu privātuma aizsardzības normām ir ļoti svarīga loma, tomēr ar to nepietiek. Pat tad, ja mēs pabeigsim darbu pie diviem iztrūkstošajiem tiesību aktiem - e-privātums un regulējums Eiropas Savienības institūcijām un iestādēm. Mēs uzsākām sadarbību digitālā uh, digitālās jomas iestādē ar uzņēmiem, institūcijām, trestiem, patērētā tiesība aizsardzības centriem, lai tie darbotos kopā. Vakar vakarā tika publiskots ziņojums par viltus ziņām un tam līdzīgām lietām, tad arī tas ir tiešā veidā saistīts ar Cambridge Analytica lietu. Un tas viss mums parāda, ka ir pienācis laiks jaunai pieejai, jo uh, mākslīgā intelekta izmantošana un jauno tehnoloģiju mm, pavērtās dimensijas ir tiešā veidā saistīts ar dažu lielo uzņēmumu varu pār pasauli, un mums uz to ir jārēģē. Tādēļ vēlamies nodrošināt papildus stiprināt sadarbību ar kompetentajām iestādēm, arī saistībā ar vēlēšanu likumiem un arī audio-vizuālo mediju jomā. Pastāv pieņēmums, ka ne jau viss, kas tehniski ir izdarāms, ir uh, morāli attaisnojams. Mums ir zināmas bažas par privātuma uh, tātad, uh, normām, kas ir privātums pēc noklusējuma, uh, Tajā pašā laikā mums ir jāvērst pie um, attīstītājiem, uh, produktu radītājiem, izplatītājiem, tie, kas paši neapstrādā personas datus, bet ir uh, arī viņiem ļoti vērā ņemama atbildības loma. Cieņa nevienmēr, mūsuprāt, uh, tiek ievērota, lai arī tā ir um, līguma pirmajā pantā. Un tādēļ startautiskajā konferencē pēc um, paziņu, pēc uzrunas par uh, mākslīgo intelektu mēs konkrēti runāsim par šo ētisko dimensiju uh, ceturtās uh, rūpnieciskās revolūcijas kontekstā. Kam tad ir tiesības runāt par ētikas principiem? Uh, vai mums ir jādomā par globāliem kritērijiem, īstenojumiem kritērijiem, jo starptautiskos standarts visā pasaulē saistībā ar privātumu un datu aizsardzību mums neizdodas izstrādāt. Tad, ko mēs darīsim ētikas jomā, ejot šādā pašā virzienā? Mēs plānojam aicināt iesaistītās puses, sapņotājus, pētniekus, filozofus, ļaut mums labāk saprast, kā tiek īstenot ētikas principi dažādās jomās. Un tad visi kopā varēsim nonākt pie secinājumiem par to, ko varam papildus darīt, izmantojot holistisku pieeju privātumam un datu aizsardzībai. Mūsuprāt, šīs diskusijas ir ļoti aktuālas Esam jau publiskojuši vidustermiņa ziņojuma projektu par EDPS darba grupā veiktajām publiskajām konsultācijām. Tas notiks līdz jūnijam, pēc tam būs konsolidētais vidustermiņa ziņojums un tad oktobrī mēs plānojam debatēt pēc satura ceram rēķināties arī ar parlamentu un citu institūciju atbalstu, un esmu tiešām pārliecināts, ka uh, Eiropā datu aizsardzības un privātuma jomā beidzot būs uh, vadošais spēks arī šādā līmenī. Diezgan mēra kungs. Mēs uzskatām, ka esam uh, uz pareizā ceļa attiecībā uz Eiropolu. Ceļa sākums bija grūts. Bija pārējas vadlīnijas, kas tika pieņemtas sākotnējā veidā bez konsultācijām ar mums, bet uh, Pēc dažiem mēnešiem, balstoties arī uz uh, savstarpējas tikšanās, tikos ar valdi, un man tiešām tas iedrošināja, jo lielais vairums mūsu rekomendāciju ir tikušas ņemtas vērā. Tālāk datu uzglabāšana. Zinām, ka ar datiem un informāciju ir jāapmainās Arī viņi ziņa, ka viņiem jāievēro vajadzības un samērīguma principi šajā procesā. Nav viena risinājuma, kas derētu visiem. Katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, katra, uh, katrs apstrādes gadījums, katra datu kategorija katra adrese, un tad ir jāsaprot, kas kurā gadījumā jādara un kā panākt pareizo līdzsvaru. Noteikti sadarbosimies arī nākotnē. Sadarbosimies arī datu aizsardzības jomā, lai labākajā veidā nonākt pie vēlamā risinājuma, bet esmu tiešām optimistiski noskaņots kopumā, ne tikai attiecībā uz stratēģiju, bet arī par dažādiem atsevišķiem punktiem, tajā skaitā arī datu uzglabāšanu. Vispārējie datu aizsardzības uh, likumi, kā tie attiecas uz lielajiem uzņēmiem, atbildot Lopesam Aglēras kungam. Pirmkārt, pirmo reizi vēsturē ir jauns skaidrs princips, atbilstoši kuram mums uh, nav svarīgi, kur ir uh, serveri, kur atrodas galvenā mītnē un kur reģistrēts pasākums. Mēs pētām un analizējam sniegtos pakalpojumus, tādēļ nevaram šeit runāt par eksteritorialitātes principu. Pirmo reizi vēsturē uh, mums būs šāda melnbalta pieeja. Vispārējie datu aizsardzības likumi būs krietni labākā veidā tagad piemērojami arī lielajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Atgriezīsimies 1995. un 98. gadā. Tobrīd līdzīgi ASV uzņēmumi apšaubīja um, 95, 30, 46 direktīvu. Viņi mēģināja pagarināt termiņus jo īpaši saistībā ar 98. gada oktobri. Tagad redzu preses relīzes, Microsoft, Google un citi visi saka, esam gatavi ievērot šos principus. Tas nozīmē, ka viņi tagad saprot, uh, ka fragmentēt uh, privātumu politiku, politiku visā pasaulē aizņem tikai lieku laiku, un tādēļ uh, valstis, un šajā gadījumā Eiropa kā vadošais spēks, varēs um, nonākt pie veiksmīga risinājuma pasaulē izmantojamiem globāliem standartiem. Nu, jājautā, kā šo principu praksē vai varēsim īstenot, kāda ir mūsu iespēja runāt vienā balsī. Un tādēļ es šeit uzstāju uz Eiropas datu aizsardzības biroja principiem, uz to, ka ir jāizmanto jauna pieeja, koliģialitāte. Ja ir jābūt modernizācijai, caurskatāmībai, atbildībai, selektivitātei un beigās jāpanāk vienprātība, nevis balsojuma rezultāts. Un, ja sāksim piemērot uh, normas attiecībā uz konsekventa mehānismu ieviešanu un vadošajām iestādēm tādā tīri birokrātiskā veidā, tad uh, Nedēļām gari mums nāksies skaidrot, lai saprastu, kurš tad par ko ir atbildīgs, un no šādas situācijas mums ir jāizvairās, cik vien iespējams. Ir jārunā vienotā balsī. Un esam gatavi um, strādāt ar lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem. Manuprāt, esam um, parādījuši, ka um, Facebook lietā esam strādājuši konsolidēti, domājam vienā, vienoti par uh, privātuma politiku Microsoft pret uh, ASV uh, valsts departamentu un mākoņošanu. Tur uh, m, esam sadarbojušies uh, esošās likumdošanas ietvaros, tādēļ esmu tiešām pārliecināts, ka 25. maijs būs uh, zīmīga diena. Un esam gatavi arī piemērot uh, labākā veidā uh, vispārējo datu aizsardzības regulējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šodien pēcpusdienā tikšos ar kolēģiem, bet šorīt no rīta mēs jau runājām par to, kas notiek ar 30. panta 4. punktu un tā īstenošanu praksē vispārējās datu aizsardzības likumdošanas kontekstā saistībā ar zināmiem izņēmumiem vai tur ir uh, tātad izņēmums pēc noklusējuma, vai katrā gadījumā atsevišķi, tīri domājot par to, ko viņi dara ar sensitīviem datiem. Esam identificējuši tādu īstenojumu pieeju un tādēļ paredzētās vadlīnijas. Pie tām darbs pavisam drīz jau arī tiks uh, pabeigts uh, darba grupām, arī saistībā ar maziem vidējiem uzņēmumiem. Tālāk Cambridge Analytica ir tas nav nekas jauns. Tā nav pirmā reize, kad uh, dzirdam par šādu pārkāpumu. Pirms vairākiem mēnešiem mēs uh, ķērāmies pie globālas zinātniskas analīzes par jaunajiem elementiem, mēģinot saprast, kādā veidā uh, dati novatoriskā veidā tiek apkopoti, glabāti, uh, ekstrapolēti, un dažādie infonomikas kanāli, kā tiek izmantoti un kādā veidā tas ietekmē uzvedību un kādā veidā šī informācija tiek apstrādāta vai manipulēta ārpus kontekstu to izņemot un tad tā tiek atkārtot izmantota ne tikai lielo datu aplikācijām, bet arī, lai sagrozītu realitāti, privileģētā veidā piekļūtu zināmām sabiedrības grupām. Esam analizējuši, kādā veidā šie tehnoloģiju lielie uzņēmumi var izmantot ļaunprātīgi uh, 55 uh, tūkstošus partneru, lai uh, kaitētu cilvēkiem uh, tādā neredzamā veidā. Un esam identificējuši arī jaunu praksi, piemēram, uh, datora mikrofons vai, vai austiņas vai, nu, pēc idejas tādas um, tradicionālas aplikācijas lietotnes iespējas un dati tiek necaurskatāmā veidā caur to palīdzību iegūti. Nu, mēs šobrīd pieņemam zināšanai tos jaunos elementus, to, kādā veidā algoritmi ļauj šos datus izmantot. Tas ļoti labā veidā arī parāda, ka datu aizsardzība uh, ir uh, vērtīga um, ne tikai personas datu kontekstā, bet visu pamatiesību un demokrātijas kontekstā. Ir uzsāktas izmeklēšanas ne tikai ASV, bet arī apvienotajā karalistē saistībā ar mikrotargetēšanu un manipulācijām. Uh, Ir veikts arī pētījums atbilstoši, kuram lietotāji visticamāk izplata vairāk datu un informācijas, ko tie uzskata par, ka tie, ko tie uzskata par viltotiem, nevis tādiem, uz kuriem var paļauties. Un nobeigumā punktā ir konkrētas rekomendācijas. Ne, nu, protams, kristāla bumbas mums nav, nevaram pilnībā visu paredzēt bet šorīt sanāksmes darba kārtībā, tiekoties ar kolēģiem nacionālā līmenī, um, esam iekļaujuši arī punktu, kas mums ļaus rīkoties vienoti. Un noteikti šādu šīm lietām arī sekosim konkrēti domājot par strateģisko dimensiju, tādēļ šis atzinums ir vērsts uh, jūsu labumam, izstrādāts arī citiem uh, lēmējiem rīcību politikas līmenī, bet nu, darīsim arī nacionālā līmenī visu, kas nepieciešams. Un strādāsim sinhroni, koordinējot iniciatīvas un mūsu darbu ar kolēģiem. Cik tālu esam tikuši attiecībā uz vispārējo datu aizsardzības regulējumu? Daudz dalībvalsts kavējas. Tas nenozīmē, ka tie, kas ir izpildījuši mājas darbus, tā teikt, ir paveikuši visu, ko varētu vēl aizvien detalizēti pie tā strādājam, analizējam Vācijas, Austrijas likumdošanu un arī teksta projektu, kas ticis apstiprināts Nīderlandē. To pieņēmis Nīderlandes likumdevējs. Arī manā valstī nedaudz ir kavēšanās, tas ir saistīta, tā ir saistīta ar vispārējām vēlēšanām, šobrīd ir neformāls tīri teksta projekts. Nevar teikt, ka tas simtprocentīgi būtu jau apmierinošs, bet, nu, darīsim visu, kas mūsu spēkos, mēģinot iekļauties laika grafikos arī, un arī attiecībā uz saturu. Šobrīd redzu, ka pastāv vēlme un ir novērojamas tendences uh, samazināt nacionālās likumdošanas intervenci arī attiecībā uz uh, nepieciešamiem pielāgojumiem, lai nebūtu Eiropas Savienības uh, normu pārkāpumi. Bet, nu, ir vairākas tādas nianses, kas varbūt ir pretrunīgas, un par tām noteikti vēl būs rūpīgi jādomā. Un noteikti arī komisija būs pirmā, kas to darīs. Mēs kā regulators esam gatavi Es domāju, ka mums uh, izdosies um, vispārējā līmenī to īstenot. Esam publiskojuši arī EDPS pētījumu, vispārējā datu aizsardzības uzrauga pētījumu, un tas noteikti tiks nodots arī Eiropas budžeta iestādēm, lai tās to ņemtu vērā, lemot, lemjot par mūsu nākamā gada budžetu. Esam aplēsuši, ka datu aizsardzības iestādēm kāds ir nepieciešamais personāls, kopumā 2500 cilvēki. Tas ir pieaugums par 24%. Bet 2500 cilvēki ir nu, 50% no lobija mm, skaita Briselē. Nu, sīkums pilnīgs, es pat tā teiktu. Bet nu, mēģināsim darīt vairāk ar ierobežotiem resursiem, mēģināsim rīkoties selektīvi, samazināt birokrātisko slogu dažādos procesos un ļoti nopietni pieiet tiem gadījumiem, kad tas ir nepieciešams. Ko piedāvāt no savas puses? Pēc sešiem mēnešiem sadarbībā ar komisiju un varbūt arī izmantojot uh, jau zināmos fórumus, uh, kā piemēram ikgadā kopējā uh, tikšanās uh, nedēļas, kad tiekas uh, Nacionālo parlamentu deputātu un Eiropas parlamentu deputātu nodrošināt viedokļu apmaiņu, piemēram, par viņu lomu nacionālā līmenī, uh, ievērojot uh, vispārējo datu aizsardzības regulējumu. Saprotu un esmu pamanījis, ka vairākās dalībvalstīs ir vēlme fragmentēties tomēr. Uh, un teikt, ka nu, ir zināmas lietas, kur varam kaut kur piekāpties vispārējo datu aizsardzības regulējumu. Tas tiek regulēts um, Eiropas Savienības līmenī, un tad papildus atkāpes, uh, iespējas, robi, to visu var izmantot, bet nu, man nešķiet, ka tas ir tas uh, labākais risinājums. Ir nepieciešams e-privātums. Nevaram uh, Um, nekontrolēti ļaut šiem procesiem uh, iet uz priekšu līdz 2020. gadam ir jādomā konkrēti par um, šo tiesību normu iestrādāšanu valstu likumdošanā. Nevaram gaidīt tikai e-privātumu, bet arī tie, kas uh, labticīgi piedo, uh, piemēro uh, vispārējās datu aizsardzības normas, bet tajā pašā laikā viņiem ir rokas sasietas zināmā mērā, un šāda situācija tiešām būtu katastrofāla un nevaram to pieņemt. Tādēļ neatkarīgi no tā, kādu ir jūsu plānotie kompromisi, es no sirds aicinātu turpināt uzstāt uz strauju regulas pieņemšanu un dodieties uz trialogiem, kas šķiet pavasarī ir paredzēti. Un vēlreiz gribētu Erstas kundzei paust atbalstu saistībā ar regulu 45.2001. Mēs atbalstījām vienu likumu visiem gadījumiem. Nav, nevajadzētu šeit fragmentēties, piemēram, uz administratīvajiem datiem. Principiem jābūt identiskiem. Mēs atzīstam, ka zinām, attiecībā uz zināmiem operatīvajiem datiem uh, iespējams ir uh, ierobežots skaits, uh, zinām, pielāgojumi jāveic. Nu, varbūt par atkāpēm to tās nesauksim, bet, nu, specifikācijas konkretizēšana, papildinājumi tīrī saistībā ar šo datu specifiku. Un te es domāju ne tikai par Eiropolu, bet arī citiem spēlētājiem. Bet nu, jautājums, kā to paveikt? 8a nodaļa nu, ir identificēta, varam pie tās strādāt. Kādus risinājumus mēs redzam? Jūs runājāt par uh, leks speciālis un leks ģenerālis. Leks speciālis, uh, manuprāt, ir vienīgais pamatotais risinājums tikai tādos gadījumos, ja situācija ir tik ļoti specifiska, tik ļoti īpaša, uh, ka tā ir regulējama atsevišķā veidā. Ideja par to, ka visas šīs struktūras ir iekļaujamas pie viena vispārīga principa, to mēs vērtējam pozitīvi. Un tajā pašā laikā jāsaka, ka tikai dažas normas Eiropola regulējumā uh, rada šādas interesantas garantijas, kas direktīvā policijai un tieslietu iestādēm neparādās. Bet to mēs varam regulēt citādi, piemērot vispārējās normas tajos gadījumos, kad redzam, ka ir nepieciešams vai jau pastāv augstāks aizsardzības līmenis. Tādi ir 3-4 gadījumi. Un tad iespējams šo augstāko latiņu varam saglabāt, bet, nu, kopumā jāpieturš pie principa vien pie visiem. Svarīgākais, manuprāt, elements ir laika apsvērumi. Debates par Eiropolu un Eirojust ir ļoti aktuālas arī attiecībā uz vairāk nekā 60 citām pārējām iestādēm, arī tās gaida risinājumu. Tādēļ arī šajā jomā, nu, dariet man zināmu, ko var darīt, lai ātrāk šis tiesība akts tiktu pieņemts. Privātuma vairoks. tas tiks publiskots šonadēļ jau pirms vēršamies pie Vašing pārstāvjiem, kolēģiem Vašingtonā pirms mūsu debatēm pavasarī. Paturot prātā jaunāko lietu attīstību ASV, domājot par uh, grozījumiem vīzu aktā un PICLOB, NFTC jaunākajām um, kā ieceltajām kandidatūrām Un turpinot domāt par to, par ko esam vienojušies ar nacionāliem kolēģiem kopīgā pārskata kontekstā, izlūkdati, lai tie būtu efektīvi, tiem jābalstās uz uh, tādas robustas privāto datu apkopošanas. Izlūkdienesti kā reiz nodarbojas ar šo personas datu analīzi. un tas tiek uh, darīts šobrīd ar mērķi izmantot privātumā vairoga datus citiem mērķiem, kas nav komerciāla rakstura. Tomēr, ja vēlamies izmantot uh, šos datus nu, un tos nodot, tad ir jāievēro daudzi principi, tajā skaitā samērīgums, pilna caurskatāmība un vajadzības nepieciešamības elements, nu tāda tā pamatpieeja. Tādēļ uh, caurskatāmības veicināšanu mēs atbalstām kā principu, bet uh, neesam vēl visus mērķus sasnieguši, tīri domājot par uh, drošo ostu un tur gūtajām mācībām. Jau atkal šis postblog um, ļaus mums saprast, kas ir tās svarīgākās jomas, kur nepieciešami uzlabojumi. Lielā mērā tas būs saistīts ar izlūku datu pusi, bet uh, paturēsim prātā arī komerciālo pusi un jautājumus. Privātuma vairogs šķiet, ka nebija tā svarīgākā ASV prioritāte. Un var jau būt, ka ir iespējams ieviest zināmus uh, uzlabojumus, pirms atgriežamies jau atkal dežavū šādā situācijā un esam atkal tiesas priekšā. Thank you, thank you, Ms. Paldies, Butarēlī kungs. Mm. Remarks, uh, we wish you... Paldies par atklātību. Vēlam daudz eh, veiksmes, eh, stājoties pretī nākamā gada izaicinājumiem. Liels paldies arī par eh, diskusijām un par interesantajiem izteikumiem. Vēlos paziņot, ka Nākamā sanāksme notiks 26. martā no 15. līdz 18.30 un 27. martā no 9. līdz 12.30. Paldies, lai jums visiem laba diena!